budžeta turpmāk tiks paredzēta šiem mērķiem un uh, tas ir daudz. Paldies par to! E, apvārsnes Eiropai e, ir ļoti būtiska programma zinātnes inovāciju jomā, e, stabils budžets, tā ir absolūti nepieciešams. Un es paļaujos uz to, ka jūs par to gādāsiet. Jūs gādāsiet par to, ka apvārsnes Eiropai būs vēsturiski e, celnaužu programmu, kas arī pilsoņiem dos e, reāls ieguvums. Paldies, e, komisāra kungs! Tagad attīstības komiteja Sančes Kaldentejas kundze. Paldies, priekšsēžē kungs! Šis ziņojums atsaucas uz pamatprogrammu Un eh, investīcija, investēšanas principiem ir jābūt skaidriem, salīdzinot ar veco apvārsnes 2020 eh, programmu. Es būtu vēlējusies redzēt programmu, kas tādus izaicinājumus kā klimata izmaiņas, eh, dzimuma vienlīdzību, ehm, veselības politika globālajā līmenī skaidrāk iezīmētu Tiek daudz investēts, bet galvenokārt privātos projektos, un peļņa atkal e, ir izrādās svarīgāka par sabiedrisko labumu. Šī e, e, būs mana pēdējā runa e, kā deputātei šeit Eiropas parlamentā. Paldies visiem, kas ir man izteikuši uzticību, pateicoties, kuriem es šeit sēžu. Paldies arī visiem saviem maniem līdzstrādniekiem. Bez jums tas viss nebūtu bijis iespējams. Paldies! Un tagad budžeta komitejas vadā Torvalda kungs vienu minūtu. Paldies, eh, godātais prieksēdētāja kungs. Strādājot eh, Budga komitejā, es eh, pateikšu, ka tas ir pietiekami garlaicīgi. Ir ļoti dažādas, ehm, ļoti dažādi procesi, un runājot par Eiropas Savienības budžetu, tad Moredas kungs jau teica, iedzīvotāji uzskata, ļoti bieži uzskata, ka Eiropas budžets ir melnais caurums, kurā nonāk viņu nauda. Nevis tikai nonāk pazūd melnajā caurumā. Tāpēc eh, ir eh, patiesībā neka, nepatīkam būt budg komitejas pārstāvim, apgalvojot, ka mums ir nepieciešami 120 miljoni un man visi piekritīs patiesībā nav nekādas e, iespējas man pārliecināt pārējos kolēģus. Iespējams, ka pēc 20 gadiem, kad e, es stāstīšu saviem mazbērniem vai pat mazmazbērniem, un tad e, es teicu jā, un tad es viņiem stāstīšu jā, man izdevās iegūt 120 miljonus būtiskiem zinātnes un pētniecības projektiem. Es ceru, bet neticu. Šī honorevole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 būs visambiciozākā pētniecības un inovāciju programma pasaulē. Paldies visiem referentam par ieguldīto darbu, paldies e, Rumāņu prezidentūrai par izcilo darbu, un kā NV komitejas referents esmu pagodināts, ka mūsu priekšlikums prioritizēt pētniecību un inovācijas vēžjomā ir guvis padomes atbalstu. Vēlos uzsvērt, ka 35% programmas budžeta, kas ir 120 miljārdi, būs vērsti uz klimata politiku. Tā arī bija vidas komitejas rekomendācija. Apsveicu kolēģi atbalstu arī veselībai pats celts finansējumu no 7,7 uz 9 eh, miljārdiem eiro, kas mums eh, palīdzēs eh, izaicinājums šajā jomā risināt īpaši onkoloģijas inovācijas varētu būt vitāli nozīmīgs nākamām eh, paudzēm, jo 35 tūkstoši jaunu vēža saslimšanu Eiropā ik gadus. Paldies! Transporta komitejas vārdā Virkunenes kundze. Arvoisa Godātais prieksēdētāja kungs, es TRAN komitejas vārdā vēlētos pateikties visiem, kuri piedalījās šajās sarunās. Ziņojums ir uzteicams, ļoti augstas raudzes, un tajā ir trīs ļoti svarīgi jautājumi. Pirmais, mums ir jāizveido īpašs fonds Eiropas zinātnei un, protams, arī Eiropas ap, apvārsnes Eiropai 120 miljārdi eiro. Mums, Trump komitejai, tā ir ļoti svarīga prioritāte. Tādējādi mēs varēsim saglabāt arī mūsu uzņēmumu konkurētspēju nākamajām paudzēm un varēsim stāties pretim globālajiem izaicinājumiem. No otras puses, eh, Trana komiteja atbalsta to, ka mums ir jāīsteno klimata izmaiņu apkarošanas problēmas. Mēs runājam par dekarbonizāciju, par digitalizāciju, un tās ir jomas, kurās ir vairāk jāiegulda nauda Eiropas līmenī. Un trešais, mūsuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai eh, transporta jomai netiktu piešķirts eh, kaut kāds atsevišķs klasteris, bet mēs savērtu kopā transportu, digitalizāciju, klimata izmaiņas un visiem šīm klimata izmaiņu apkarošanai paredzēto naudu un to visu ļoti labā līdzsvarā arī turpinātu īstenot nākamajās paudzēs. Van Nistelroja kungs, Regija komitejas vārdā vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēža kungs. Paldies referentam par šo izrāvienu. Pēc 15 gadiem darba reģionu itra komitejās reģionālā fonda finansējums tagad var tikt izmantots elastīgāk. Bez tā, ka tiktu piemēroti valsts atbalsta pārbaužu mehānismi, tas ir līdzīgi kā ar nozīmes ziņā kā jaunākais Airbus modelis programmas saņems lielāku finansējumu. Tas ir ļoti apsveicami. Sabiedriskās attiecības apvienotā karaliste ir vadoša pētniecībā, bet zinātniekiem ir visā Eiropā no savas ziloņkāla torņa nā, jānokāpj un sabiedrībai jāskaidro savu darba rezultātus. Man bija liels gods un prieks piedalīties šajā darbā Eiropas inovāciju padomu un paplašināšanas projekti ir aprīkot ar labāku finansējumu, tas ļoti apsveicam. Agri komitejas vārdā Katainens kundze lūdzu. Kiitoksia puhemies. Godātais priekšsēdētāja kungs, apvārsnes eh, Apvārsnes Eiropai ir ārkārtīgi svarīgs, un tomēr mums ir nepieciešama apjomīga un ambicioza programma, kas tiešām palīdzētu Eiropas inovācijām un piedāvāt Eiropai risinājumu, kā stāties pretim izaicinājumiem no Ķīnas un Amerikas Savienotajām valstīm. Agrī komitejas vārdā es vēlētos iestāties par lauksaimniecību un tieši desmitiem miljārdu eiro atvēlēšana uh, meža saimniecības un lauksaimniecības izpētēji un tehnoloģiju uzlabošanai ir ārkārtīgi svarīgi, jo, kā jau visiem zināms, mēs vēlamies atteikties no fosīlo kurināmo sabiedrības. Eiropai ir jābūt arī vadošajai, vadošajam kontinentam apkarojot badu visā pasaulē. Mums ir nepieciešama kā vienošanās, tā arī budžets, un rudenī mums bija ārkārtīgi daudzšķautņainas sarunas par budžetu un e, komisijas piedāvātai desmit miljārdi mums šķiet ārkārtīgi svarīgi. Paldies. Tagad minūte Rodrigešas kundzei. Paldies, priekšsēža kungs, komisāra kungs. Programma apvārsnis Eiropai dos būtisku ieguldījumu nodarbinātībā, izaugsmē, mazo video uzņēmuma atbalstā un partnerībās, partnerībām ar uh, sabiedrības un trešo valstu, savienības un trešo valstu universitātēm. Mēs gribam stiprināt Eiropas pētniecību, lai arī smadzeņu noplūdi nepieļautu. Jāpanāk lielāka konverģence starp reģioniem. Uh, Perifērie reģioni ir vairāk jāatbalsta, jānodrošina iekļaujoša zinātne, eh, geografiskiem sadalījumiem ir jābūt taisnīgākam, zinātnē ir jāizplatās tehnoloģiju zināšanām un pamatpētniecībai, fundamentālajai pētniecībai. Pretējā gadījumā cilvēce attīstīsies pārāk viendimensionāli. Cilvēkiem jāatgūst ticības zinātnei un tās ieguldījumam sabiedrībai. Paldies, tā, tie bija komiteju pārstāvi, un tagad politisko grupu vārdā runātāji vispirms Buzeka kungs pusotra minūte. Paldies, priekšsēžkungs. Komisāram, protams, taisnība Mēs esam runājuši par e, šīs programmas piemērošanu iespējami drīzāk un ambiciozākā, efektīvākā veidā. Kādēļ tāda steiga? Ja mums būs nauda sociālām inovācijām, e, telemedicīnai, vecu ļaužu veselības aprūpei, tad šai palīdzībai nokļūst iespējami ātrāk tur, kur tā ir vajadzīga - mazos vidējumos uzņēmumos, pētnieku rokās. Un šai pamatprogrammai šajā ziņā ir ļoti liela nozīme. Mums ir uzdevums. Un mums ir šīs misijas izvirzīts arī programmas ietvaros, kas ir ļoti apsveicama pieeja. Paldies, komisārkungs! Tā jums eh, cilvēkiem ļaus saprast, ko nozīmē nulles emisija pilsēta, ko nozīmē cīņa pret vēzi. Tas padara visu saprotamāk. Eiropas inovācija padomu ko šī programma iedibina, cerams, būs tikpat veiksmīgi nākotnē kā Tehnoloģiju un inovācijas institūts. Arī vecos uh, eh, risinājums neaizmirsīsim. Programma ir jāpaplašina. Uh, atlicinot tādām dalībvalstīm kā Polijai īpaši finanšu resursus, tādām valstīm, kas līdz šim apvāršana programmu pienācīgi neizmanto. Pal Apsveicam jūs, komisāra kungs, Rumāņu prezidentūru un manus kolēģis šeit Eiropas parlamentā. Lielisks sasniegums, paldies jums visiem! Paldies! Socialistu vārdā Kabezona Ruiza, viena minūte. Paldies, priekšsēža kungs, dārgie kolēģi! Apvārsnis Eiropai ir izšķirīgi nozīmīgs lai stātos pretīm izaicinājumi, kas Eiropas Sanībā ir mesti. Mums visiem ir jāpiedalās šajā darbā. Un programmas sociālās un ekonomiskās sekas ir vienmēr pienācīgi jāņem vērā, lai neveicinātu jaunu nevienlīdzību. Sieviešu, vīriešu vienlīdzībā arī jāspēr soļus priekšu jāmazina arī plaisa starp reģioniem. Sociālajai kohēzijai ir izšķirīga nozīme. Ir trīs lieli izaicinājumi - veselība, digitālā ekonomika. Bet um, maziem vidiem uzņēmiem piemīt sevišķi lomu, jo viņi ir Eiropas konkurētspējai spējas virzītājs. Paldies kolēģiem Eiropas parlamentā un komisijai par ieguldīto darbu. Mēs esam spēruši kopā liels solis priekš. Tagad, e kā ir grupas vārda, Tošenovska kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēža kungs. Paldies, kolēģi. Referentiem paldies par pūliņiem un izcilo eh, sadarbību ar mums ēnu referentiem. Apvārsnes Eiropai 2021.-2027. gada periodā būs svarīgs instruments, lai veicinātu pētniecību un inovācijas, veicinātu eh, sadarbības starp eh, dalībvalstīm, ne tikai akadēmiskās pētniecības jomā. Es priecājos, ka mēs esam sasnieguši līdzsvarot risinājumu, kaut gan e, tas nebija viegli, Es arī priecājos, ka mani priekšlikumi olī reģionu pētniecībā ir tik ņemti vērā. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs sasniegtu energomērķus, kurus esam Eiropas līmenī noteikuši. Apvārsnes Eiropai atvieglos zināšanu apmaiņu, ekspertīzi ar sociāliem un akadēmiskiem uzņēmumiem un visiem, kas ir iesaistīti ogļu rūpniecībā. Mums ir arī zināšana apmaiņa Eiropas eh, līmenī jāturpina veicināt. Tikai tā mēs varēsim izmantot akadēmisko ekspertīzu un apstādināt smadzeņu noplūdi. Paldies! Vierinka kungs, Aldas vārdā. Kundze, paldies priekšsēža. Eh, kungs, mēs jau esam plaši runājuši par devīto pamatprogrammu, rīt būs izšķirīgs balsojums par to, ja apvāršņa Eiropai pirmais lasījums būs pabeigts, tad mēs līdz ar to būsim ielikuši pamatu e, turpinātībai, e, kas nāks par labu zinātniekiem un inovācijām Eiropā. Es vēlos norādīt, ka tas būs ļoti svarīgs balsojums kopā ar padomu komisiju. Parlaments ir paveicis neticamo, mēs panācām vienošanos trilogā attiecībā uz apvārsni Eiropu pa 2020. Mēs 18 mēnešus vedām sarunas par e, šo programmu, tagad tikai 4. Šo konstruktīvo sadarbību es augsti vērtēju. Īpaši paldies komisāram um, Karlosam Oedošam un viņa komandai, kas mūs atbalstīja. Paldies arī Rumānijas prezidentūras e, pārstāvjiem Jūs esat paveikuši liels darbs, tas ir labs piemērs tam, kā mazas valsts var spēlēt ļoti pozitīvu lomu Eiropā, veicinot Eiropas pilsoņu intereses. Un mūsu nākotnes perspektīvas šie 120 miljārdi eh, pētniecībai būs ļoti svarīgi, bet vispirms, protams, par to jānobalso vēl. Tagad Mātiešas kundze gojas vārdā viena minūte. Paldies, priekšsēžu kungs. Pirmkārt vēlos pateikties referentiem par paveikto un groz, arī darbā ar grozījumiem un trilogā ar komisiju un padomu. Šodienas vienošanās ir apsveicama. sadarbībai starp zinātni un novatoriskiem uzņēmiem ir absolūti no, nepieciešama, bet tas ir iespējams tikai arī fundamentāla pētniecība gūst mūsu finansiālu atbalstu. Kompromiss ir kompromiss, tas nekad nav ideāls. Neviens no mums nebūs pilnībā sajūsmā par šo panāktu risinājumu, bet tāda nu ir kompromisa. Es daudz esmu runājis par cilvēku zinātnēm, citi ir piedāvājuši citas jomas finansējumam, un mērķi, kas noteikti īpaši klimata aizsardzības jomā ir ļoti svarīgi, bet katrā gadījumā eh, tā ir uh, izcila programma, ar ko Eiropas Savienība var lepoties. Uh, zinot manu personīgo vēsturi, jūs sapratīsiet, ko es ar to domāju. Šeit pēdējā rindā ir arī svarīgi cilvēki mūsu zālē. Mēs zinām, kas tie ir. Tagad zaļo vārdā Dalundas kungs. Prieksēdētāja kungs, godātais komisāra kungs, dārgie kolēģi! Pirms 50 gadiem Nils Armstrongs pirmo reizi uzkāpa uz mēnesi. 69. gads bija būtisks sasniegums cilvēcē, bet ne tikai sasniegums, tas bija arī drosmes pierādījums. Toreiz visa pasaule sekoja līdzi viņa soļiem uz mēnesi. Un es domāju, ka mums ir jāiet tālāk. Mums ir jāizmanto zinātnē un pētniecība, lai risinātu klimata problē pro problēmas. Rītā mēs balsosim par apvārsnes Eiropai. Sarunas bija ārkārtīgi garas, un es vēlētos pateikties kā maniem kolēģiem, tā arī komisijai. Uh, Un es domāju, ka arī tāpēc balsojuma visa Eiropa un iespējams arī visa pasaule būs labāk aprīkota ar dažādiem instrumentiem, kā cīnīties pret uh, klimata izmaiņām. Šobrīd visas institūcijas ir viensprāts, ka 420 miljardiem eiro ir jātiek atvēlētiem klimata izmaiņām un zalā, zaļākas ekonomikas iedibināšanai ir Eiropā. Paldies, un tagad FDD grupas vārdā eh, Damato kundze. Divas minūtes lūdzu. Grazie, prezidente. Dāri... Pa paldies, eh, prieksēdētāji kungs. Mēs eh, šobrīd runājam par apvārsnes Eiropu, un tas ir cieši saistīts ar inovācijām, ar jaunradu, ar klimatu izmaiņām, ar naudu. Šeit jau izskanēja, ka mēs vēlamies eh, apvārsnes Eiropa ietilpināt arī tādas, eh, tādus pilārus kā sociālais, bet eh, šī nauda ne tiks novirzīta tikai un vienīgi universitātēm un akadēmiskajām aprindām, bet arī mikro uzņēmumiem. Tomēr manai politiskajai grupai nepatīk, ka brīva pieeja zinātnes un eh, jaunrades datiem būs ierobežota par struktūrāliem lēmumiem tādi, lē, eh, tādas nozars, kuras ir tā kā izvirzītas lai risinātu izaicinājumus Eiropas līmenī. Tā tad eh, mums ir jāstrādā cilvēku veselības eh, pētniecībā, pārtiks produktu pētniecībā, vidas sakārtošanā. Tas viss, lai uzlabotu mūsu iedzīvotāju labklājību un veselību. Apvārsnes Eiropa Darbs pie tā tiks pabeigts nākamajā sasaukumā, bet šobrīd mēs mēģinām iegūt nepieciešamo atbalstu, lai mums visiem nodrošinātu labāku nākotni. Nākamais Kellī kungs, pusotru minūti lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es uh, tiešām esmu priecīgs, ka pēc eh, pietiekami smagām un tādām viskozām sarunām mēs beidzot esam pavirzījušies uz priekšu. Vēlētos pateikties Ēlera kungam un Nikas kungam par sarunu vešanas prasmēm un vēlētos pateikties arī komisijai. Paldies visiem! Patiesībā nākamajam daudzgada budžetam šī programma ir varbūt viena no vissvarīgākajām. Tātad kopā ar apvārsnes 2020 un 7. ietvar zinātnes un pētniecības ietvar programma ļaus mums risināt digitālos izaicinājumus. Šī programma ir visambiciozākā jau kad pieņemtā Eiropā, un tā strādās vairākās zinātnes nozarēs. Īpaša nozīme šobrīd tiek piešķirta lauksaimniecības pētījumiem, veselīgākas pārtikas izstrādai, jo es tiešām ticu, ka Eiropai ir jādod sava artava, lai ar inovāciju un tehnoloģiskās attīstības palīdzību cīnītos pret klimata izmaiņām. Apvārsnes Eiropa piedāvā labāku pārtiku, labāku vidas aizsardzību, un labāku dzīvi. Man eh, tiešām šķiet apsveicami tas, ka mēs tik lielu uzmanību esam pievērsuši vēža pētniecībai un arī klimata izmaiņu apkarošanai šajā programmā. Rīt mēs par to balsosim, un es tiešām ceru, ka pēc tam Eiropa būs labāka. Paldies, prieksēdētāji kungs! Paldies! Nākamā Tojas kundze, viena minūte lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs! Tātad vienošanās starp dažādām institūcijām apvārsnes Eiropa ietvaros ir ļoti apsveicama. Jā, mēs, es un D politiskais spēks, vēlējāmies redzēt eh, caurskatāmāku, transparentāku programmu, bet eh, apsveic to pašu panākto. Tātad eh, vēlētos uzsveikt komisāra Moedaša veikumu, Ēlera kunga un Nikas kunga veikumu. Par eh, pētniecību runājot, tad eh, Eiropa ir vadošajās pozīcijās, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka visām dalību valstīm vienotiem spēkiem izdosies stāties pretim tādiem izaicinājumiem, kurus eh, dalību valsts katra atsevišķi atrisināt nespēja. Mazie un vidējie uzņēmumi šī programma arī tiem piedāvā veselu virkni um, rīku un metožu. Uh, Ļoti labi, ka mēs par nākotni domājam jau šobrīd. Nu, un visbeidzot par eh, prioritātēm. Iedzīvotāji grib, lai mēs daudz vairāk darām klimata izmaiņu apkarošanā. Šodien mēs uzklausījām Grētu, un viņa runā mūsdienu jauniešu balsī. Un mums tiešām tas ir jāņem vērā. Nākamais Krasnodebska kungs, viena minūte lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es eh, vēlētos eh, sveikt abus līdzreferentus par to, kad ir izdevies vienoties par apvārsnes Eiropa ietvaru. Viņi tiešām ir pelnījuši uzslavas vārdus vispārākajā pakāpē, jo sākumā padomes un parlamenta nostājas bija tik tālu vienas no otra, ka tās šķīra gaismas gadi. Nika kungs eh, jau savos ievadvārdos eh, pareizi uzsvēra, ka Eiropā ir nepieciešams aizpildīt šo milzīgo zinātnēm pētniecībai atvēlēto līdzekļu iztrūkumu. Bet um, tikai kopā strādājot, mums tas varētu izdoties. Es esmu pārliecināts, ka Es atvainojos, jūs kundze, kas sēžat šeit man priekšā pa kreisi roku, vai jūs varat pateikt, lai kundze beidz runāt pa telefonu, jo man tas traucē? Man tas traucē. Paldies! Runātājs turpina. Tātad es uh, uzskatu, ka uh, konkrētas sadarbības projekts starp iesaistītajām pusēm šis darbs ir ārkārtīgi svarīgs. Horizontālā partnerība ir svarīga. Tātad uh, Mums ir jāraugās nākotnē ar pārliecību, bet tam ir nepieciešams konkrēts plāns, mums ir nepieciešams plašs plāns zinātnē. Tam savukārt ir nepieciešami politiski procentuāli ļoti niansēti sagatavots saraksts. Un um, mēs uh, uzskatām, ka patreiz eh, vairākās programmās ierakstītais atbalsts zinātnē un pētniecībai ir labs, un tomēr vajadzētu visu šo naudu salikt kopā. Prieksēdētais paldies! Tamburāno kungs eh, divas minūtes EFDD grupas vārdā. Paldies, eh, prieksēdētāji kungs! Mēs esam pietiekam apmierināti par to, ka 35% tikt atvēlēt klimata izmaiņu apkarošanas pētniecībai sociālās prioritātes, tas viss tur ir. Un tomēr šodien parlamentā es vēlētos griezties pie politiskajām grupām, uzklausiet mani. Cilvēces attīstība vienmēr ir gājusi roku rokā ar tehnoloģisko attīstību. Cilvēks vienmēr ir vēlējies uzlabot savus dzīves apstākļus jau no pirmā brīža, kad eh, augļa noplūkšanai, augstāka augļa noplūkšanai tika izmantots miets bet eh, tagad eh, mēs esam nonākuši tā kā tādā jau zemākajā punktā. Eh, zeme noplicinās ar vien vairāk aram zemes pārņem urbānās teritorijas, un šobrīd mēs runājam par digitālo inovāciju, bet pirms pāris gadiem, pirms pāris gadu desmitgadēm tas viss šķita kā zinātniskā fantastika, bet šobrīd vairs nē. Šobrīd ir jauni draudi, ir melu izplatīšana, viltus ziņas, arī mākslīgā inter, inteliģence un robotika mums piedāvā kā risinājums, tā arī sev ietver draudus. Šobrīd ir ārkārtīgi grūti cīnīties pret klimata izmaiņām un arī pret kododraudiem. Tāpēc mums ir nepieciešams savērt kopā zinātnes un pētniecības progresu ar politisko lēmumu pieņēmējiem. Un e, tas ir mūsu ekosistēma pamats. Tikai mēģinot e, piemērot jaunradu un inovāciju mūsu ikdienas dzīvē, mēs kaut ko panāksim. Tomēr mums ir jābūt pietiekami tuviem un jāatceras, ka mūsu visus radījusi daba, Mums e, ir jāsaprot, ka um, saprāta izmantošana ir ārkārtīgi svarīga. Nākamā Kudrickas kundze pusotru minūti lūdzu. Prieksēdētāji kungs. Mēs e, dzīvojam grūtos laikos un. Šajos laikos ir vēl jau vairāk svarīgi, lai mēs ieklausītos zinātnieku teiktajā. Mums ir nepieciešama spēcīga, iekļaujoša Eiropa, kas balstītos nevis uz populistiskiem saukļiem, bet gan uz zinātnieku teikto. Es esmu pārliecināta, ka apvārsnes Eiropa dos savu ieguldījumu šajā. Un eh, pirms apvārsnes Eiropa idejas parādīšanās Vecajās dalību valstīs zinātnē tika atvēlēts ļoti daudz Eiropas naudas un jaunajās tikpat kā nekā, bet šī jaunā pamatprogramma piedāvās ļoti plašu zinātnieku iesaistīšanos programmās un tas ir apsveicami. Es eh, domāju, ka mums vajadzētu apmācīt un dot naudu zinātniekiem neskatoties uz viņu izcelsmes valsti un universitāti, kurā viņi veic akadēmisko darbību. Tikai visai Eiropai apvienojoties mums izdos ko panākt. Par septīto ietvaru programmu runājot, Tur tiešām uzsvers ir likts uz talantiem, kas nāk no centrālās un austruma Eiropas. Apvārsnes 2020 mēs sapratām, ka mums ir ekspertu domas un ekspertu idejas jāsaliek kopā, un tomēr ne visām valstīm izdodas atvēlēt vienu eh, procentu no sava budžeta zinātnē. Mēs ceram, ka apvārsnes Eiropa tiešām dos šo ieguldījumu. Paldies referentiem, paldies komisijai, paldies Rumānijas prezidentūrai. Nekas nenotiek pas no sevis. Tāpēc tagad vēlētos griezties arī pie uh, politiķiem jaunajās dalību valstīs. Uh, Negaidiet uz reformām un uz dievpalīgu, modernizējiet zinātniskās pētniecības institūtus un neļaujiet, lai Eiropa aizslauka jūsu vēstures mēstuli. Pusotra minūte. Paldies, godātie kolēģi, komisāri, kungs godātais padomas pārstāvi, sekmīgai Eiropas nākotnē ir nepieciešamas investīcijas pētījumos, un tas tiešām bija ļoti liels darbs, ko paveica mūsu referents. Uh, Nikas kungs un Ēlēr kungs, jūs tiešām brīnišķīgi strādājāt un ļoti labi ka īsā laikā 120 miljārdi ir atvēlēti pētījumiem un inovācijām. Es domāju, ka Moedas kungs pareizi norādīja šo, par šo melno caurumu un šīm oriģinālajām fotogrāfijām. Uh, Un es eh, nesen apmeklēju Minhenē um, celtniecības ierīču, celtniecības iekārtu mesi, un tur es redzēju, cik ļoti liela nozīme ir inovācijām. Mums ir jāstiprina inovāciju bāze Eiropā, jādomā par cilvēkiem, jāmeklē līdzekļi, kā cīnīties pret Alzheimeru un vēzi. Uh, un es ceru, ka rīt mēs ar lielu balsu vairākumu šo programmu varēsim pieņemt, un tas būs pareizs signāls Eiropai turpmākajiem gadiem. Mums ir jāveic investīcijas mūsu gudrajām galvām par labu, lai mēs varētu izmantot visas mūsu iespējas. Uz prēgu minūte 30. Paldies, Gambuša kungs lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Es, šī ir pēdējā reize, kad es kā deputāts uzstājos šeit. Es ļoti priecājos, ka drīkstu runāt par eiro apvārsni Eiropu, par šo sekmīgo programmu. Uh, kas uh, dod perspektīvu Eiropai. Trīs svarīgas jomas nākotnē ir ļoti svarīgas - digitālā ekonomika, veselība un uh, dabas aizsardzība. Uh, Šodien mēs uh, dzirdējām, kā Greta Thunberga uzstājās vides komitejā. Mēs ļoti bieži esam runājuši arī par to, ka klimata pārmaiņas ir jāneutralizē. Mums ir uh, tagad jāpanāk, lai labajiem skaistajiem vārdiem sakotu darbi. 35% ir domāti vides mērķu sasniegšanai un digitālā ekonomika nozīmē, ka mums ir jābūt pievilcīgiem zinātnieku acīs un eh, apvārsnes 2020 būs ļoti nozīmīga, apjomīga programma, kas garantēs mūsu neatkarību no Āzijas vai uh, eh, ASV partneriem. Eh, pētījumi attiecībā uz vēzi, arī bērnu saslimšanu ar vēzi. Šiem sektoriem ir atvēlēts ļoti liels no, eh, līdzekļu apjoms. Paldies, komisārkungs, par jūsu paveikto darbu eh, pēdējo piecu gadu laikā. Līzes kungs, es gribētu tagad teikt tikai divas lietas. Daudzi runāja par uh, vides aizsardzību, par klimatu, bet šī programma ļoti mērķtiecīgi ir paredzēta arī ražošanai, kas būtu brīva no CO2 izmešiem. Mums jārunā arī par to, kā mēs varam būt, kalpot par piemēru visai pasaulei jo nevar būt tā, ka mēs likvidējam jebko, kas ražo CO2, bet līdz ar to mums arī ražošanas vairs nav. Un šī programma ir paredzēta konkrētai palīdzībai ražošanai, kur ražošana notiek, bet bez CO2. Tad runājot par ieguldījumiem investīcijās vēža pētniecībā, uh, Manfreds Vēbers, Kristiāns Ēlers un es, mēs bieži esam runājuši par to, kā mēs varam uh, nu, panākt, lai citām ģimenēm nebūtu jāsastopas ar vēzi. Un uh, saslimstība ar vēzi ir prioritāte. Mums ir iecerē ve veikt daudz lielākas uh, investīcijas pētījumos tieši bērnu saslimstībā, jo ja bērni saslims, tad slimība noris ļoti aktīvi, ļoti strauji. Liels paldies uh, referentam Kristianam Ēleram, paldies par uzmanību. Paldies, tagad vārds Bonī kungam. Priekšādātāja kungs, godātie deputāti. Es gribētu teikt paldies referentiem par šo darbu ar šo programmu. Pateicoties šai programmai, Eiropas zinātnes sektors sniegs savu artavu konkurētspējas uzlabošanā. Uh, programmas ietvaros mums ir jāstiprina zinātnes un tehnikas bāze, jāuzlabo uh, rūpniecības kvalitāte. Un mums ir vajadzīgs gan publiskās, gan privātās finansējuma formas. Mums ir jāsniedz atbalsts valstīm, kam ir vājāki rezultāti, un nedrīkst pieļaut divu ātrumu Eiropu zinātnei ir ļoti liela nozīme ilgtspējīgā attīstībā. Jāveicina starpdisciplināra pieeja, jānodrošina sadarbība starp dažādiem zinātnes sektoriem un jomām, un zinību potenciāls dalību valstīs līdz šim ir daļēji atstāts novārtā. Tam ir jāsaņem atbalsts. Mums nav vajadzīgi pārtikas produkti ar dubultu standārtu Mums ir jānodarbojas ar mākslīgo intelektu un eh, visiem šiem pasākumiem ir jātiek sekmīgi īstenotiem atbilstoši pieejamiem līdzekļiem. Polija ir ļoti daudz apņēmusies šajā ziņā. Polija būs kā multiplikators, un Eiropa tad varēs kļūt par piemēru kā ēnu referente es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka attīstības valstīm ir sevišķi liela nozīme šai programmai. Būs jaunas iespējas, kā veicināt iekļautību uh, valstīs, kā palīdzēt vietējiem uzņēmējiem, palīdzēt īstenot sapņus tiem, kas uh, vēlas uh, strādāt paši savas sabiedrības, savas valsts labā. Un viena no, uh, uh, viens no sekmju stāstiem ir Mate Rimets, uzņēmējs Horvātijā, kuram izdevās izstrādāt elektroniskas Uh, elektroniskas uh, automašīnas prototipu, kas uh, ir izrādījies ar tādu ļoti lielu potenciālu. Un tas ir ļoti labi, ka būs lielākas investīcijas pētījumos. Un tagad brīvais mikrofons. Farijas kungs, lūdzu, vienu minūti. Komisāri Kažmoedas. Muito... Paldies. Mēs labprāt gribētu, lai inovācijās viss notiktu ļoti strauji, bet šeit nekas tik ātri nenotiek. Rezultāti ir jāizvērtē, jāizvērtē visi riski, jāskatās, kāda ir ietekme, bet šeit mēs daudzās, daudzos sektoros, kur vēlamies jaunu pieeju, piemēram, fosilā kurināmā izmantošanā vai ķīmisko produktu ražošanā vai lauksaimniecībā, mums ir nepieciešamas investīcijas. Un šeit nedrīkst kavēties, jo uz spēles ir likta arī cilvēku veselība un jauniem produktiem būs e, pātrināta procedūra, lai tos laistu tirgū bet jāskatās arī, kāds ir izmaksu un efekta sastatījums vai e, salīdzinājums un vajadzīgi vidē draudzīgi risinājumi. Marijas kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Eh, labāk vēlāk nekā nekad. Eiropas Savienība ar novēlošanos ir sapratusi, ka konkurētspēja jābalstās uz inovācijām, uz jauniem tehnikas veidiem, nevis uz algu samazināšanu. Šo politiku īsta, īstenoja Grieķija un citas dienvidu valstis, bet tā bija uzspiesta politika. Un tikai pat ar investīcijām mēs varam būt konkurētspējīgi starptautiskā mērogā. Jāsaprot arī, ka daudz uh, inovāciju būs nepieciešams veselības aizsardzības sektorā, jo tas saistās ar cilvēku veselību, inovācijas nedrīkst būt attaisnojums, lai atlaistu uh, 7000 cilvēku, kā Vācu Telekom tagad grasās darīt uh, meitas uzņēmumā uh, Grieķijā. Un šobrīd mēs, uh, mums ir ļoti daudz, par ko mēs varam sūdzēties Grieķijā. Soreņokungs, lūdzu, viena minūte. Paldies! Ir ļoti labi, ka tiek pieņemta šī programma apvārsnes Eiropa. Un tā viens no tās elementiem ir arī digitālā Eiropa, digitālās inovācijas. Kohēzija ir jāpilnīgo un e, jāveicina sociālā un politiskā saikne starp valstīm, starp sabiedrībām. Uh, Mums ir jāspēj runāt vienā balsī, jāveicina tīklošana, sadarbība tīklos, jāizmanto zinātnes potenciāls, kas ir Eiropā. Tāpat mums ir uh, morāles vērtības, ētikas kodeks, ko mēs aizstāvam Eiropā, un uh, klimata aizsardzības komponente ir viena no svarīgākajām, un, bet galvenais, kas ir visa centrā, ir cilvēks. Paldies, sveicu jūs, komisāra kungs, liels paldies referentiem. Paldies! Tagad gribu sveikt abus referentus un arī komisāru, runā Dalī kundze, jo šodien mēs redzam, ka pateicoties šai programmai mums būs eh, iespēja īstenot virkni dažādu pasākumu un programmu tieši zinātnes pētījumu inovācijas jomā. Pārāk ilgi mēs esam sēdējuši katrs tā kā savā šķīvī un nav bijis sinerģijas efekts starp dalību valstīm. Eiropas Savienībai ir jāspēj īstenot ilgtspējīgu ekonomiku, ir jārīkojas ņemot vērā vajadzības, nepieciešamību, ir jāveicina jaunu cilvēku iesaistīšana zinātnē, jāsniedz atbalsts dalību valstīm, uh, atbildībai jābūt uh, dalītai un Eiropas Savienībai ir jāparāda, ka tā spēja būt efektīva. Paldies! Tagad Orvārda kungs diskusijās par apvārsnes Eiropa vienmēr ir bijis svarīgs jautājums, kas ir ticis noklusēts referenti vai pārunu vedēji nav vainīgi pie tā, kas ir noticis ar Brexitu, bet ir skaidrs, ka šī uh, apvienotās karalistes valdība gribēs izmantot šo programmu neatkarīgi no Brexita rezultātiem. Un šobrīd populisti, kas vēršas pret zinātni un pret klimatu pārmaiņu atzīšanu vispār, um, es priecājos, ka šajā programmā runa ir par reālām lietām, par izcilību un apvienotā karaliste arī sniegs savu ieguldījumu programmas īstenošanā. Tomašiča kungs, lūdzu, viena minūte. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Tomašiča skundze. Paldies, priekšēdētāji. Apvārsnes Eiropa nozīmē pam, papildus investīcijas eh, zinātniskajā izcilībā inovācijās, jaunā tehnoloģijā, un Eiropas Savienība līdz ar to spējas radīt pievienoto vērtību, bet pozitīvs efekts tikai tad būs um, panākts, ja tiks novērtētas, ja projekti tieks novērtēti attiecībā uz to, kādas, kāds labums no, no tiem ir. Zinātnieki Zinātniekiem ir jāsaņem uh, vienlīdzīga attieksme, neatkarīgi no tā, kādu dalībvalsti viņi pārstāv. Ir jāstimulē jaunieši iesaistīties zinātniskā darbā, jo ieguldījumi zinātnē ļauj uzlabot labklājību. Paldies! Terēlas kungs. Es gribētu uzsvērt, ka mums ir svarīgs elements šajā programmā attiecībā uz enerģētiku. Mums ir nedrīkst aizmirst arī veselības jautājumu. To es gribētu izcelt īpaši. Ļoti daudz cilvēki Eh, sasl saslimst ar vēzi. Veselība nav sektors, veselība ir mūsu nākotnes dimensija. Un veselības aizsardzība man interesē daudz vairāk nekā Brexits. Un 70% eiropiešu vēlas, lai veselības aizsardzībā tiktu investēts vairāk. Mēs zinām, ka potenciāls nav izsmelts. Es pats esmu izbijis pacients, uh, vēža slimnieks, un es ļoti priecājos, ka cīņa pret vēzi ir viens no piecajiem strateģiskiem uh, elementiem, kas saņems finansējumu no apvārsnes Eiropa. Tagad Moedas kungs lūdzu. Priekšsēdi, godējumie deputāti, paldies. Es domāju, ka rīt pēc balsojuma mēs varēsim sākt gatavoties, varēsim sākt strādāt pie strateģiskā darba, lai izveidotu misiju padomas partnerības iniciatīvās, lai garantētu, ka 2021. gada janvārī jaunā apvāršņa Eiropai programmai būs pilnīgi operatīva. Tieši to šodien daram, pie tā šodien strādājam un vēlos sacīt, ka ļoti priecājos redzēt, lepojos ar to, ka šajā pēdējā šīs sasaukuma sesijā daudz kas tiks sasniegts no kreisiem līdz labējiem, līdz centriskiem. Jūs visi ar dažādām idejām esat tomēr vienojušies atbalstā šai programmai. Pārliecībai, ka varam kaut ko darīt, varam mainīt pētnieku dzīves savu bērnu interesēs. Tā būs dārga atmiņa man par šo vakaru. Paldies jums visiem, paldies visiem, kas ir strādājuši tik smagi aiz kulisēm. No visas sirds paldies. Paldies, komisāra kungs, un tagad vārds referentam Nīkas kungam. Divas minūtes. Vēlreiz paldies visiem kolēģiem, kas ir šodien arī debatēs izteikušies sacīdami, ka mēs spējām integrēt eh, pastāvīgo komiteju visus priekšlikumus. Tas liecina par to, ka parlamentā bija plaša vienprātība par šiem jautājumiem. Paldies kolēģim Kristiānam Ēleram par nevainojamo sadarbību un viņa atvērtību. Paldies vēstniekam Brandžū, kurš palīdzēja mums pārvarēt sarežģītu uh, situāciju. Un Komisāra Medaša pēdējie vārdi tiks veltīti jums. Pašreizējā komisija turpinās strādāt līdz nākamā gada aprīlim. Labā ziņa ir tāda, ka jums vēl ir palicis gads savā matā. Un man būs daži lūgumi jums attiecībā šo gadu. Lūdzu, gādājiet, lai apvāršņa Eiropai programma netraucētu birokrātiju lai pētnieki varētu eh, nodarboties ar pētniecību, nevis ar birokrātiju, ar papīra darbiem. Un izmantojiet mehānismus, uh, no lejas uz augšu, kas ir e, šajā programmā iedibināti. Tie būs svarīgi. Un sāciet informācijas kampaņu, sā, izmantojiet tehniskā atbalsta finansējumu, jo valstīs, kā Rumānijā, šī informācijas komā, e, kampaņa ir vajadzīga. Visiem ir jāzina, kā pieteikties uz apvāršņu Eiropē vai līdzekļiem, kāda būs ieguma no tā, un ieguvuma būs mums visiem. Un es e, ceru, ka arī nākamajā parlamentā būšu lai mēs kopīgi varētu turpināt šo darbu. Mūsu visu darbam būtu jādod praktiskam sakām tulīt pēc rītdienas balsojuma. Paldies par visu jūsu atbalstu. Paldies, Nikas kungs. Otrs referents Eilera kungs, divas minūtes priekšsēžu kungs. Pēc šodienas diskusijas un rītdienas uh, balsojuma vēlos vēlreiz atgādināt, ka diemžēl Eiropa ir tā saliņa, kur Eiropas apgaismības ideja par zinātnes brīvību vēl ir dzīva. ASV valdība ir uh, zinātniekiem noteikusi, ka klimata uh, izmaiņas nav jāpēta. Ķīnā, citos pasaules reģionos arī nav pētniecības brīvība tādā mērā nodrošināta. Tad atcerēsimies, ka cīņa par zinātnes brīvību ir viens no Eiropas Savienības galvenajiem uzdevumiem. Eiropas piemērs ir ļoti nozīmīgs daudziem pētniekiem visā pasaulē šajā kontekstā. Un vēl Brexita laikos, es domāju, svarīgi uzsvērt to, ka neskatoties uz to, kā beigsies šis Brexit process, uz kur mēs raugāmies ar dziļām bažām, Lielbritānija būs Eiropas pētnieku kopienas saimas locekle. Lai kādu būtu politiskie lēmumi, Solidaritāte ar Britu pētniekiem, ar Oksfordu un Cambridge turpināsies. Mēs darīsim visu, lai apvienotā karalists būtu iespējami tuvu Eiropai arī nākotnē. Un pēdējais teikums - parlaments un referenti, arī eh, referents, kas tagad uz jums runā. Protams, eh, eh, viņiem ir tendence, piemīt tendence savus panākumus uzsvērt. Bet uh, Tādos laikos, kad pat Eiropas institūcijām e, runā kā par abstraktiem birokrātiem, jāsaka, ka Maideša kungs kā komisārs ir darījis godu Eiropai. Viņš ir ambiciozu programmu prezentējis, dažreiz pat ambiciozāks viņš bija nekā e, tie, paties e, tiešai interesētie. Tā kā bija liels prieks ar viņu sadarboties un Tas ir mūsu visu kopīgs panākums, ka Eiropa ir re, e, rīkojusies tik ātri, drosmīgi, izlēmīgi, spērusi likus pamats labākai nākotnē. Paldies, un līdz ar to e, šī, e, šīs dienas kārtības jautājums izskatīts. Rīt būs balsojums pēdējais mm, darba kārtības punkts, Dantī ziņojums, tirgus uzraudzība un produktu atbilstību, vārds referentam četras minūtes. Paldies, e, priekšsēža kungs, dārgie kolēģi, komisāre Bienkovska. Ir pagājuši daudzi gadi, un šī likumdošanas pakete bija iestrēgusi, bet tagad mēs tomēr pieņemsim lēmumu, kas uh, ir liels solis uz priekšu Eiropai šī tirgus uzraudzība Eiropā kļūs modernizēta, efektivizēta, lai patērētāji, pie patērētājiem nonāk tikai produkti, kas būtu droši un atbilstīgi likuma prasībām, un lai būtu taisnīgi, godīgi konkurence Eiropas vienotajā tirgu. Bieži ir viltoti produkti, eh, un to skaits pat pieaug tādās jomās, eh, kā rotaļu lietu lāžošana, 35% ir viltojumi, elektroierīces, 40% celtniecības izstrādājumi neatbilst drošības prasībām, informācijas prasībām, informēšanas prasībām, kas būtu jāsniedz uh, um, patērētājiem un aizvien vairāk produktu arī tiek viltoti. Uh, no nu, tā cieši ražotāji, tas ir, tā ir negodīga konkurence pret Eiropas valstīm. Taču aiz šiem skaitļiem ir tirgus uzraudzības sistēma, kas ir pārāk neefektīva joprojām, kas nav pietiekami saskainota Eiropas līmenī, kur mēs neesam pienācīgi rēģējuši uz globālās ekonomikas izmaiņām. Tā ir sistēma, kur 500 nacionālas iestādes darbojas un šīs iestādes pat nav pienācīgi kārtētas, nav efektīvas komunikācijas. Īstenot komisijas priekšlikumu, mēs esam kā parlaments intensīvi strādājuši daudzās frontēs. Es pieminēšu tikai dažas no tām. Regula ir devusi pievienoto vērtību, piemēram, attiecībā uz um, kontaktpersonām